The sitting is resumed. The minutes of yesterday's sitting and the text adopted. Atsāksim uh, sesiju. Ir pieejami arī sēdes protokoli no vakardienas, vai kādam ir komentāri? Ja nē, tad apstiprinam sēdes protokolus. Un pāriesim pie pirmā punkta darba kārtībā. Tas ir uh, Ferma kunga ziņojums par finansiālo atbalstu Eiropas transporta un enerģētikas tīkla jomā. Gribētu sveikt arī Hoera kungu, Eiropas investīcija bankas eh, prezidentu un Mastrojānis kungu, kurš šķiet pirmo reizi ir eh, pie mums Kipras prezidentūras ietvaros. Ferma kungs, vārds jums. Tack ordförande, kollegor. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Šis uh, dokuments par finansiālo atbalstu Eiropas transporta un enerģētikas tīkliem faktiski slēpj uh, vienu vēl interesantāku notasaukumu - Eiropas projektu. Uh, obligācijas, kurām vajadzēja parādīties eh, nosaukumā, bet nav. Un tas nav tikai risinājums Eiropas finanšu un ekonomikas krīzes risinājumu, bet uh, tas ir arī redzējums par ilgtermiņa ilgtspēju un nodarbinātības veicināšanu par tādu investīciju veicināšanu, kas um, savienotu Eiropas eh, dažādās daļas un izmantotu esošo potenciālu. Eiropā dzīvo 500 miljoni cilvēku, tas ir eh, vienotais tirgus, un mums jābūt eh, spējīgiem veikt eh, strateģiskos ieguldījumus transporta, enerģētikas un digitālajās nozarēs. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ja vēlamies panākt mērķus, sasniedzot gudru un iekļaujošu izaugsmu. Problēma nav tikai banku un finanšu sektora sabrukums jo jau ilgu laiku Eiropas līmenī ir nepietiekams investīciju līmenis, un nepieciešamās investīcijas ir milzīgas transportā, enerģijā, IT nozarē, un komisija domā, ka eh, šeit ir jārunā par 1,5 triljoniem eiro līdz 2020. gadam. Un tā ir milzīga nauda, un es vien to nevar nodrošināt, tāpēc uh, ir jāiesaistās privātajam sektoram, kā arī nacionālajām, reģionālajām un vietējām iestādēm. Ņemot vērā striktos taupības pasākums publiskajā sektorā un banku ierobežojumus jaunu kredītu izsniegšanā ir jādomā par jaunām pieejām. Viena no tām varētu būt jauni un inovatīvi budžeta instrumenti, kas varētu piesaistīt lielāku kapitālu. Uh, Otrs risinājums varētu būt projektu obligācijas, un priekšlikums būtu sēkojošs. Tas būtu Eiropas Investīcija bankas aizdevums ar Eiropas garantijām, kas ļautu veikt ieguldījumus tādā veidā, kas būtu pievilcīgāki privātajiem ieguldītājiem. Mēs varētu palielināt šo obligāciju kredītreitingu, un tas nozīmētu, ka arī pensiju fondiem būtu interesi ieguldīt savu naudu bet uh, mēs šeit runājam par projektu obligācijām, ne par eiro obligācijām. Un tas ir priekšlikums, ko budžeta komiteja atbalsta. Viņi piedāvā pārdalīt uh, 3, 230 miljonus eiro uh, 2012. un 2013. gadā. Tā nav liela nauda, bet komisija uzskata, ka tā varētu piesaistīt 15 uh, līdz 20 reizes lielāku finansējumu no citām interesētajām pusēm. Un tieši tas ir vērtīgi un interesanti. Mēs no savas puses garantējam tikai 230 miljonus. Uh, tie ir maksimālie griesti, un ja viss uh, ir labi, tad izmaksas būs nulle. No tā ir tikai garantija, bet ir jāatcerās, ka e, tā ir tikai daļa no investīciju kopainas. Es uzskatu, ka e, šī ideja ir e, jāturpina attīstīt tā, kā to ir piedāvājis Barozo kungs un Eiropa padome un G20 galotņu tikšanās pēdējo nedēļu laikā. Uh, Domāju, ka būtu jāveic uh, plašāka analīze, lai paraudzītot, vai šo problēmu priekšlikumu ir iespējams uzlabot, vai ir uh, iespējams uh, finansēt mazus un vidējus projektus caur projektu portfeļiem, vai ir iespējams veidot likvīdu projektu obligāciju tirgu, vai ir iespējams domāt par Delora obligācijām, kuras garantētu es budžets. Tie visi ir jautājumi, par ko ir jādomā. Liels paldies visiem ēnu referentiem, kas palīdzēja noslīpēt šo priekšlikumu kolēģiem komitejās, Eiropas investīciju bankai un visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi Dānijas prezidentūrai. Ceram, ka Kipras prezidentūra šīs lietas novedīs līdz galam. Liels paldies un tagad vārds Mavrajānis kungam. Mr. President, Paldies, priekšsādātāji, eh, godājamie deputāti. Ļoti priecājos par iespēju piedalīties eh, šajā diskusijā, un es ļoti gaidu balsojumu par šo ziņojumu rītdien. Ir ārkārtīgi iedrošinoši, ka priekšlikums eh, projektu obligāciju sākotnējai stadijai ir pietuvojies noslēgumam Un tāpēc es eh, ļoti priecājos eh, atzīt to, ka to pilnībā ņēma vērā Eiropadome savos secinājumos pagājušajā nedēļā. Investīciju stimulēšana infrastruktūrā ir būtisks elements, kas veicina izaugsmei un nodarbinātību laikā, kad eh, dalību valstu budžetos ir izjūtams liels spiediens, ir nepieciešams eh, meklēt jaunas un inovatīvas risinājumus, kā veicināt izaugsmi. Eiropā. Piekļuva finansējumam finanšu krīzes laikā ir kļuvusi grūtāka un pašreizējā uh, ekonomiskajā vidē ir nepieciešams nodrošināt, ka ilgtermiņa ieguldījumi transporta, enerģijas un IT jomās tiek eh, saglabāti. Projekta obligācija iniciatīva mēģinās nodrošināt uh, ieguldījumu pievilcību prioritāriem projektiem. Šīm obligācijām būtu jāpiesaista uh, ar svīras efektu vēl lielāki ieguldījumi. Un ja mēs vēlamies sasniegt maksimālu efektu, tad ir jādomā par to, ka šāds instruments uh, nodrošinās to, ka pieticīgi budžeta resursi tiek izmantot pēc iespējas efektīvāk. Un šādu finanšu instrumentu apjoms uh, varētu nākotnē tikt vēl palielināts ar parlamentu panāktā vienošanās ir apsveicama. Tā konkrēti risina vairākus elementus, kas ir svarīgi padomēji, ieskaitot nepieciešamību pēc iespējas ātrāk uh, uzsākt šīs iniciatīvas īstenošanu. Ir nepieciešama testa fāze un uh, kritisks novērējums tās beigās, lai uh, varētu novērtēt instrumenta efektivitāti. Daudzas no, š, no šī ziņojuma paustajām atziņām um, pa, pa, no secinājumos paustā parlaments atbalsta. Tāpēc gribēju pateikties arī Dānijas prezidentūrai par efektīvo veidu, kā tā risināja sārunas. Mēs eh, gribējām pateikties eh, arī parlamentam un komisijai par to atvērtību un vēlmi panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk. Gribēju pateikties arī Jērenam Fermam par lielisko veidu, kā viņš ir eh, veidojis darbu pie šī, pie šī ziņojuma un konstruktīvo pieeju. Priekšsādātāji, godāmie deputāti, uh, Vēl vairāk nekā jau kad iepriekš ir nepieciešams veicināt uh, gudru, iekļaujošu un ilgspējīgu izaugsmi ES. Ir jāizmanto visas politikas un instrumenti, lai panāktu šos mērķus. Gribēju sacīt, ka sadarbojoties ar Eiropas parlamentu un komisiju mums ir izdevies sasniegt labus rezultātus projektu obligāciju jomā. Tas atvieglos investīcijas Transporta enerģētikas nozarē veicinās izaugsmi un nodarbinātību, un es domāju, ka tas ir tas, ko, par ko mēs visi varētu tikai priecāties. Lielas paldies par uzmanību! Thank you, and now um, I welcome also Commissioner. Paldies! Tagad došu vārdu komisāram. priekšsēdētāji, vēlētos pateikties referentam Pārma kungam un līdz referentiem Langenu Kačēnu kungiem un ēnu referentiem šim ārkārtīgi būtiskajiem ziņojumiem. Un paldies par konstruktīviem priekšlikumiem, ar ko es esmu nākuši klājā šajos ziņojumos. Vēlos pateikties arī Investīciju bankai un prezidentam Hoiram par lielisko sadarbību, sagatavojot šo iniciatīvu. Vispirms es vēlētos eh, plašākā kontekstā runāt eh, par eh, projektu obligācijām. Eiropas rekonstrukcija un attīstības bankas kapacitātes palielināšana un noteiktu līdzekļu un struktūra fondu līdzekļu novirzīšana uh, atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus un eh, jaunos bezdarbniekus. Tās ir ļoti svarīgas iniciatīvas un beigās par tām ir pieņemti lēmumi un tās tiek īstenotas. Eh, iniciatīvas, eh, par kurām komisija sen ir runājusi un uz ko aicinājusi, kļūst par realitāti. Protams, ka ir nepieciešams lai Eiropas Savienība, īpaši Eirozona, eh, kas atrodas būtiskās krustcelēs, ne tikai runājot par eh, valsts parādu krīzi, eh, bet arī tas ir nozīmīgs vēsturiskas krustceles un ir savijušies īstermiņa uh, simptomi, ko radīs šī krīze, bet tas var atstāt iespēju uz struktūru un sistēmu kā tādu. Un līdz ar to ir jādod iespēja mm, atveseļoties tām valstīm, valstīm kuras ir nokļuvušas grūtībās, lai panāktu iegums ilgtermiņā. Mēs kursam virzamies priekšu e, ļoti pārliecinoši. Eirozonas samits nolēma realizēt pasākumus, kas ļaus pāraut apburto loku, e, kas ir saistīti ar bankām un valstu parādiem. Un e, kopš ir izveidots vienotais banku uzraudzības mehānisms, uh, Mm, tad ir iespēja radusies rekapitalizēt bankas tiešā uh, veidā, lai to parādi vēl vairāk neapgrūtinātu grūtībās nonākušās valstis un komisija jau strādā pie savu priekšlikumu par šo te vienoto banku uzraudzības mehānismu. Un šeit ir iesaistīta Eiropas centrālā banka, līdztekus ar citiem priekšlikumiem tas sastāda svarīgu elementu bankas savienībā, kuru Eiropas Savienība apņēmusies izveidot. Un, protams, ka mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu šajā darbā. Priekšsēdētāja komisija ir uh, pagājušajā oktobrī jau piedāvājusi projektu obligāciju izve, instrumentu izveidi, uh, lai tas būtu kā efektīvs instruments, kas piesaistītu privātās investīcijas, lai varētu nodemonstrēt tirgiem un pilsoņiem, ka uh, šī sistēma darbosies, un tāpēc esam nolēmuši realizēt pilotu fāzi. Uh, Un šis ir priekšlikums, kas tagad ir jūsu priekšā, tāpēc es aicinu jūs to atbalstīt, jo tas ir vērs uz Eiropas eh, ekonomikas atdzīvināšanu. Paldies! Paldies, un tagad Hojerkungs. mr president members of the european parliament ladies and gentlemen priekšsēdētāja kungs godājamie deputāti es ar milzīgu prieku piedalos šajā diskusijā par projektu obligācijām vispirms es gribētu pateikties parlamentam par atbalstu šai iniciatīvai es gribētu arī referentu kungam pateikties par ļoti konstruktīvo ļoti pragmatisko pieeju un tas arī palīdzēja mums nonākt pie kompromisa Mēs zinām, ka investīcija vajadzības tuvākajos gados Eiropā būs milzīgas, tāpēc šī testēšanas fāze notiek ļoti saulaicīgi. Ir nepieciešams steidzīgi atjaunot mūsu ekonomikas un arī jāatjauno Eiropas Savienības loma visā pasaulē. Projekta obligācija institīva ir vēl viens papildu elements, tas ir uh, privātā kapitāla piesaista finanšu tirgos. Tā nav alternatīva tiem instrumentiem, kas mums jau ir. Tas ir papildus instruments. Pagājušā nedēļa Eiropa padomē valstu vadītāji atbalstīja nolīgumu investīcijas ziņā un mūsu darbs šeit būs neatņemama sastāvdaļa. Projekta obligāciju iniciatīva no nodokļu maksātāja viedokļa neliek, neliek neko papildus ģimeņu budžetiem. Un valstis pārvirzīs esošo finansējumu no eksistējām programmām. Tātad visi šie elementi uzlabos parādu kvalitāti arī dos lielāku drošību institucionāliem investoriem, un mēs varēsim tādējādi veicināt investīciju piesaist visā Eiropā. Multiplikātora efekts līdz ar to būs milzīgs - 230 miljardi no ES budžeta un valstu ieguldījums, un mēs varēsim rezultātā atbalstīt 4,3 miljārdus investīciju veidā. Tādā veidā mēs varam izmantot publiskās finanses, kā arī kapitālu. Eiropas garantijas ļaus efektīvāk izmantot Eiropas Savienības budžeta resursus. Obligācija institīva ir vēl lielisks piemērs sinerģijām, sadarbībai starp bankām, komisijai, un es gribētu pateikties Reina kungam par lielisko sadarbību. Eiropas Investīcija banka strādā ar trim pilāriem Tā ir kreditēšana, kreditēšana un konsultēšana, un mēs ļoti ceram, ka šādā sadarbības gaisotnē mēs nonāksim pie veiksmīga rezultāta. Mēs esam gatavi strādāt pie kopīgiem instrumentiem. EIB ir arī piedalīsies projektu atlase, pilotfāze. Pirmie pilotu projekti droši vien atradīsies tādos progresīvākos tirgos. Uh, un uh, mēs fokusēsimies uz uh, tādiem darījumiem, uh, kur tiek ielikt diezgan maz publiskās naudas un diezgan liels investīcijas kopumā. Mēs gribam nodrošināt ilgtermiņa piekļuvi infrastruktūrai visā Eiropā, dāmas un kungi. Uh, investīcijas e, energotīkliem, arī e, digitālā pieeja, ilgspējīga transporta infrastruktūra ir būtiska, lai mēs varētu panākt mūsu ilgtermiņa izaugsmas mērķis un stratēģijas uzdevums. Es ļoti ceru, ka līdz ar šīm obligācijām palielināsies arī privātā sektora apetīti investēt ļoti būtiskos projektos šajās nozarēs. Lielas paldies! Langenkungs tagad. Jā, dank, Jā liels paldies, priekšstādātāji. Es eh, gribētu paust uh, Rūpniecības komitejas atzinumu un nostāju. Mēs sagatavojām 28 eh, grozījumu priekšlikumus, ekonomiskā komiteja to pieņēma. Un, uh, lai pasvītrotu šīs uh, pilotfāzes uh, novērtējumu, ir nepiecieš un, nepieciešams veikt uh, galīgo novērtējumu. Tad vidēji termiņu novērtējumu, ieskaitot tehnisko ekspertīzi sniedz EIB, un tādējādi mēs nodrošinam, ka tā nav tikai e, komisijas uh, palielināta ietekme. Nepieciešams mobilizēt uh, privātos līdzekļus uh, enerģijas tīkliem, IT tīklu attīstīšanai, un šobrīd, kad mūsu priekšā ir Hojerkungs, mēs redzam, ka EIB neļaus nevienam sevi ietekmēt Nevar būt eh, tā, ka pilota eh, stadijā tiek attīstīti tikai vienkārši un viegli projekti, un pēc tam, eh, kad sākas īstā šī projekta īstenošana, mēs saskaramies ar problēmām. Tāpēc Rūpniecības komiteja atbalsta novērtējumu veikšanu, jo mēs atbalstām projektu obligācijas kā vienu no privātā kapitāla mobilizācijas iespējām. Lielas paldies! Un tagad vārds Kalnkana kungam. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es atbalstu šo pilotu projektu, pilotu fāzi darbībām ar obligācijām. Es arī atbalstu šo priekšlikumu izmantot Eiropas Savienības resursus tādā veidā, man ir atbalstām arī Eiropas investīcija bankas pieeja. Šāda virzība šobrīd ir ļoti nepieciešama. 230 miljonu pilotu projektiem ir diezgan neliela summa. Te ir tikai desmit projekti transporta jomā, desmit telekomunikāciju jomā tas nav pietiekami. Mums vajadzētu piešķirt adekvātu finansējumu šiem projektiem. Mums vajadzētu virzīt ekonomisko atveseļošanos, darīt to ar Eiropas Savienības līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, ir jādod pietiekami daudz resursus, obligāciju finansējumam, tiešās investīcijas, publiskās privātās partnerības. Šie mehānismi ir ļoti svarīgi un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu ekonomiku atveseļošanos. Es nerunāju par parādu savstarpējošanu, bet par mūsu nākotnes plāniem. Es um, domāju par to, kādi, kāds ir mūsu iespējas radīt darbvietas un konkurētspēju. Rīke kungs, divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, komisāra kungs, vispirms es gribētu pateikties Fārma kungam, kas ir strādājis ļoti produktīvi pie šī dokumenta, pateicoties viņa darbam un veiksmīgai sadarbībā ar padomi, Dāņu prezidentūras, arī Kipras prezidentūras laikā. Tagad mēs ļoti ceram, ka šī iniciatīva arī īstenosies. Mēs uzskatām, ka šajā um, institīvā ir ļoti mm, svarīgi priekšlikumi, tiek piedāvāt ļoti viedi izmantot mūsu ierobežotos um, resursus. Mēs varam šos resursus izmantot investīcijām, arī ir attiecīgās institīvas, lai atbalstītu izaugsmi, projektu infrastruktūras, radīs darba vietas, arī veicinās transporta un arī augsta ātrumu digitālo sakuru attīstību. Uh, Un es uzskatu, ka komisijai vajadzētu precīzāk definēt instrumentus tieši uzraudzības joma, un šiem instrumentiem jābūt tādiem, kas stimulētu nevis otrādi tirgus, un tas, lai mēs varētu strādāt ar garantijām, ar LGKT procesu un garantēt arī visiem projektiem vajadzīgo finansējumu. Un visbeidzot, es atļaušos jums atgādināt mūsu apvienoto ekonomikas virzīšanas principu. Mums ir jāfokusējas uz pakalpojumiem un arī uz mūsu resursiem un jāstrādā mūsu finanšu ietvaru kontekstā. Paldies, Ejala Sendere, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lieta tāda, ka Eiropas pilsoņi gaida no Eiropas Savienības kaut ko labu Un šajā ziņojumā mēs saskatām šo labo. Paldies Vermu kungam, paldies par to, ka ir laba sadarbība bijusi ar visām institūcijām, ieskaitot parlamentu. Un paldies arī Eiropas investīciju bankai. Šīs sarunas nebija vieglas, bet ņemot vērā ierobežotos publiskos resursus, mums ir jāpiesaista arī privātais. Uh, finansējums infrastruktūras attīstībai, tīpaši komunikāciju jomā. Ir dažādi pakalpojumi un preces eh, Eiropas Savienībā un ir jāuzlabo darbs ar tām. Mums ir nepieciešamas viedas infrastruktūras, kas darbosies nākotnē. Uh, Attiecīgi tad mēs varēsim savienot mūsu apdzīvotās vietas starpā un arī mm, organizēt satiksmi uz ārpus no Eiropas Savienības. Tas viss radīs darba vietas, labklājība pieaugs, tirgus arī pieaug, tāpēc ir nepieciešama inteliģenta pieeja. Un šai ziņā Eiropa ir varējusi paspērt soli uz priekšu, veicinot izaugsmi, uzlabojot konkurētspēju vēl arī inženērijas darbi, publiskās struktūras, infrastruktūras uzlabošanas pasākumi ir jāpiemin. Un šai ziņā es pilnībā piekrītu ierosinājumam nu, un uzskatu, ka tuvākie divi gadi, tas ir mūsu periods, kad šis projekts arī materializēsies. Mūsu rīcībā ir diezgan spēcīgi instrumenti tagad, un parlaments ir gatavs atbil, atbalstīt šo projektu. Mūsu referents eh, strādās kopā ar Connecting Europe instrumentu, un šāda sadarbība būs svarīgs solis, un mums būs viedās instruktūras. Paldies, Jensen kundze, tagad. Eh, på vegne af Aldegruppen vil jeg også sige, at vi... Paldies priekšsādātāji Alde frakcijas vārdā. Es gribēju teikt, ka mēs atbalstam šo projektu. Uzskatām, ka ir ārkārtīgi liederīgi ka tas pašlaik ir iedarbināts, ka tas ir noticis uh, laicīgi, un gribēju pateikties Fērma kungam par uh, viņa entuziastisko iesaistīšanos šī projekta realizēšanā Dānijā. Uh, jau sen ir pazīstamas šādas projektu obligācijas. Tādējādi mēs uh, finansējām savus lielos tiltus, piemēram, arī tiltu uz Zviedriju. Un Tātad šo tiltu atmaksāja kāds uzņēmums, un uh, vēlāk tas tika finansēts, izmantojot uh, ceļa nodokli, uh, tilta šķēršošanas nodokli. Un vairāk kārt mēs jau esam teikuši, ka būs nepieciešami vairāki gadi, līdz valstu rīcībā būs pieejams finansējums, lai varētu atļauties šādas investīcijas. ASV šāds uh, tirgus tika izveidots, uh, tas tiek izmantots arī infrastruktūras finansēšanai un privātajam, privātajai sektorai, se, nozarei tas nozīmē, ka desmit gadu laikā šādu tirgu ir iespējams izveidot. Mēs uh, varam tikai cerēt, ka Eiropā šis uh, tirgus attīstīsies pats no sevis, eh, neizmantojot ES atbalstu, tomēr pašlaik mums šāds atbalsts ir jāsniedz. Ir jādarbojas kopā ar Eiropas investīciju banku, lai apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem būtu uzticība šādām investīcijām. Tāpēc ir nepieciešams šādas garantijas, lai projektu obligācijas būtu veiksmīgas Pašlaik ir svarīgi gūt eh, pieredzi eh, no šīm obligācijām, lai vēlāk eh, to varētu paplašināt un šādos projektos tiktu ieguldīta lielāka nauda. Paldies! Hans Pēters Mārtiņš ir pacēlis zilo kartiņu. Vai pieņemsiet to? Tad Mārtiņa kungs jums uzdos jautājumu. Jā, dankie, prezident. Jā, liels paldies priekšsādātāji Jensens kundze. Uh, Jūs eh, runājāt par Dānijā goto pieredzi, bet pašlaik mēs runājam par projektu obligācijām. Vai jūs eh, nedomājat, ka varētu rasties problēmas saistībā ar garantiju pārņemšanu? Vai jūs neuztrauc tas, ka no sākuma ir nepieciešamas garantijas? Jo galu galā izmantojot uh, valsts finansējumu, tādi tādas struktūras kā pensiju fondi gūs eh, pēļņu. Ko jūs saprotat ar eh, garantiju ierobežošanu? Jā, skaidrs. Pensiju fondi un apdrošināšanas sabiedrības pērk šādas obligācijas, un, protams, ka viņiem ir jāpārliecinās, ka tās ir eh, pietiekami drošas, vai pensija nauda tiek pienācīgi droši ieguldīta, Tomēr šobrīd mums ir eh, darīšana ar latentu problēmu. Arī valstu obligācijas eh, vairs nav drošas, un eh, kur tad plūdīs šādas investīcijas? Tāpēc ir svarīgi, lai tiktu veidots šāds tirgus, tas var sniegt pienācīgas garantijas, un tas apmierina arī investoru vajadzības, jo ir nepieciešamas arī ilgtermiņa investīcijas. Protams, ka ir jāgādā, ka pensiju kapitāls ir drošībā, un tāpēc ir eh, jādomā par to, lai eh, būtu sabiedrības, eh, kuras investē. Lielas paldies! 30 sekundes uz katru jautājumu un katrai atbildē. Nu, Džurānkundze. Džurānkundze. Paldies! Es varētu tikai pateikt to, ko teicu jau iepriekšēji, ka mums ir publiskās finanses, mums ir jādod iespēja arī privātām investoriem piesaistīt līdzekļus, lai attīstītu gan komunikāciju, gan dzelzceļu. Un tagad mēs runājām par projektiem, un šie projekti ir interesanti šai ziņā, piesaist ziņā. Šajā projektu fāzē mēs esam aizmirsuši noteikti konkrēts kriterijs, pēc kādiem mēs vērtēsim šīs projekta fāzes veiksmi. Vispirms jārunā par izvēlu, projektu izvēlu. Un šeit um, ir arī kriteriji, ko ir piedāvājis uh, referents, ilgspēja un citi, uh, kas varēs izvēlēs, um, kas palīdzēs izvēlēties projektu, jo ne visi šie um, nosacījumi, ne visa infrastruktūra ir vienlīdz nozīmīga. Tāpēc mums ir nepieciešams runāt par kvalitāti projektiem, ko mēs atbalstīsim. Un tālāk jārunā par, par, par risinājumu riskiem. Mums jācenšas minimizēt publisko finanšu izmantošanas risku, tādi eksistē, un tāpēc izvērtēšanas fāzē mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, mums ir jāizvērtē, kādi mm, līdzekļi mūsu rīcībā, lai mēs varētu limitēt eh, publiskās eh, finanšu nepareiz izmantošanas risku. Tāpēc es domāju, eh, ka mums ir nepieciešams atbalstīt šos projektus. Noteikti ir jāsaka par kritērijiem, kas varēs pilotu fāzē palīdzēt mums izvērtēt projektu atlasi, un ir tīpaši ir jāpievērš uzmanību tam, ko es teicu iepriekš. Ašvelt kungs. Priekšsēdētāji, es eh, atbalstu referenta priekšlikumus attiecībā uz investīcijām. Tomēr jābūt būt eh, piesardzīgiem. Tām ir jābūt investīcijām, kas dod patiesu vērtību, tād kā zināt attīstība, pārobežu savienojumība, enerģetika, platjosla saziņa, transports. Tas ir Eiropas vērtība, bet eh, ļoti daudz iepriekšējie investīcijas investīciju veidi nevienmēr devuši šo vērtību. Es piekrītu referenta pieju finansējumam, piekrītu arī, ka tas ir pilotu projekts, kas ir ierobežots laikā, un laika perioda beigās vajadzēs izvērst neatkarīgu analīzi. Svarīgi izdarīt tā, lai šo analīzi mēs veicam ļoti nopietni, tas nav pavišķi vingrinājums, rezultāts ir jārespektē. Un pats galvenais ir aiz aizsargāt eh, nodokļu maksātāju intereses un pakļaušanos riskiem. Tālāk, Enina kungs. Paldies! kamēr mēs runājam par investīcijām eh, visos šajos projektos, tas ir labi. Bet eh, mums ir jādomā ar par publisko kapitālu un kādā veidā to mēs izmantosim, vai tiešām mēs varēsim nodrošināt lielāku publisko finanšu tērēšanas uzraudzību. Un kādā veidā mēs cīnīsimies pret efektivitātes trūkumu, pret nevienlīdzību starp dažādiem reģioniem, teiksim, arī korupciju. Jūs pieminat šo konkurentspējas dogmu, bet nevienmēr ar šo dogmu mēs varam atrisināt visus jautājumus un kā mēs rīkosimies izmaksu ziņā, jo katrs projekts būs noteikts izmaksas katrai ģimene. Mēs sakam nē konkurencē kā tādai, mēs sakam jā savstarpējai papildinamībai. Un, protams, šodien mēs runājam par dažādiem uzņēmumiem, arī par gāzes uzņēmumiem. Un kādā veidā mēs varētu rīkoties, lai būtu minimizēti nepareizes finanses līdzekļu izmantošanas riski, kādā veidā mēs varētu nosargāt mūsu iedzīvotāju interesi, um, vai nevajadzētu uh, finansēt šos projektus no bankas puses tāpat, kā tas tiek darīts citos gadījumos, vai nevajadzētu arī gadījumā salīdzināt finanšu tirgu darbības princips ar demokrātijas respektēšanu. Margantīni kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis te projekts pār projektu obligāciju izveidi ir e, pozitīvi vērtējams. Tas nodrošinās līdzekļus infrastruktūras attīstībai Eiropā un, manuprāt, uh, 230 eh, miljardi arī nav nemaz tik liela summa, ņemot vērā visas tās vajadzības, kas ir eh, šajā sektorā. Uh, mēs spēsim eh, finansēt kādas desmit programmas, taču ar to vien nepietiks, lai pārliecinātos par to, vai šī metode patiešām piesaistīs investīcijas pietiekamā apmērā, lai attīstītu transportu un enerģētikas tīklus, kā arī citas svarīgas infrastruktūras jomas. Projekti, kas ir, tiek atlasīti, ir jāatlasa ārkārtīgi rūpīgi, tie ir ļoti rūpīgi jāizvērtē. Uh, arī pēc to ieviešanas. Nevar investēt eh, publiskos līdzekļus projektos, kam nav atdeves. Paldies, Sals Vāgner kungs, paldies. Cienējamie kolēģi, visu uzmanību šobrīd tiek pievērst bankām, un atkal mums saka, ka ba Bankas ir asins rite visai sociālajai sfērai un ekonomikai, taču jāceras, ka ķermeni jau nesastāda tikai asins vādi, ir jau arī vēl locītavas, un mūsu locītavas ir transporta tīkli un enerģētikas infrastruktūra. Un Kā jau tas izskanēja šajā zālē šajā pēcpusdienā, ir jāmobilizē atbilstošais finansējums, īpaši publiskais finansējums, un šī ir iespēja eh, censties eh, pārvarēt eh, šo parādu grūtību radīto situāciju un mobilizēt finansējumu nepieciešamākajām lietām, proti šiem infrastruktūras projektiem. Un vēlreiz paldies referentiem par ieguldīto darbu un paldies arī komisijai par to, ka tā ir devusi virzību šim projektam. Garīga palēdo kungs. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. I Gorans Farms runāja ne tikai par budžetiem, bet uh, arī viņa attieksme pret ziņojumu ir ļoti profesionāla, kā tas ir vienmēr bijis pret visiem viņa ziņojumiem. Ņemot vērā pašreizās budžeta grūtības, inovatīvu finanšu instrumentu izmantošana ir ārkārtīgi svarīga. Eh, Šūra komitejā notika diskusijas pēdējos 12 mēnešus, un tur Eiropas eh, parlaments ir nodemonstrējis, cik ļoti svarīgi ir ieviešos jaunos finanšu instrumentus, lai kompensētu tradicionālo instrumentu trūkumu. Transporta tīkli, enerģētikas tīkli, eh, tie, protams, piesaistīs investīcijas un eh, te tiek paredzētas pietiekami lielas summas. Privātos investors iesaistīt šādu, piesaistīt šādu veidu projektiem ir diezgan sarežģīti un tādēļ būtu ļoti svarīgi. Um, lai tieši pilotu fāzi nostrādātu ļoti labi. Eiropas padomas viedoklis eh, par projektu obligāciju izmantošanu un Eiropas eh, transporta infrastruktūras savienošanas instrumentu. Tas viss pierāda, cik ļoti svarīgs ir šis projekts. Tas ir Eiropas projekts, kas radīs jaunu finansējumu un radīs jaunu pievienoto vērtību Eiropas Savienībai. Vairums grozījumu, ko piedāvā, kas tika iesniegti, tika arī pieņemti uh, no padomas puses, uh, un līdz ar to es ceru, ka pirmajā lasīmā izdosies panākt vienošanos un projekts varēs sākt darboties. Kas attiec uz izvērtējumu, tad ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments Uh, saņemtu uh, vidusposma ziņojumu 2013. gada laikā un uh, spētu uzlabot projektu otrajā 13. gada pusē, ja tas izrādītos nepaciešam. Elka Drāvīkungs. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi. Jau no paša sākuma vēlētos pateikties referentam par šī ziņojuma uh, radīšanu, jo mēs apspriežam kaut ko tādu, kas eh, ir ticis apspriests ilgi, eh, un tas ir kaut kas tāds, kas būtu pelnījis mūsu atbalstu. Tas ir lielisks mēģinājums eh, piesaistīt privātos resursus, kas pastāv tautsēmniecībā, lai realizētu patiešām nepieciešamus projektus. Un netiešā veidā tas neapšaubām nodrošinās ekonomikas izaugsmi. Un tas tiešām ir e, mēģinājums atsvaidzināt 20. E, gada stratēģijas. Šobrīd, protams, ir jāsaglabā pieticība. 230 miljoni tā ir e, atvēlētā summa. Nu, šeit, protams, nevarēs realizēt daudz projektu un tomēr. Ja mēs aplūkojam Transeiropas tīklus, ja vēlamies uh, uh, tos realizēt, mums ir vajadzīgi 500 miljardi uh, līdz 30. gadam, bet ir svarīgi, lai mēs to neizmantotu kā atrunu, lai nepiesaistītu īstus patiesus uh, līdzekļus. Piemēram, aizdevums, kredītus, Mums ir tiešām jāskatās, lai dažādos līmeņos cilvēki uzņemtos savu, katrs savu atbildību. Valēns kundze. Paldies, kolēģi priecī, es priecājos, ka izaugsme, viens no konceptiem, ko mēs aizsargājam visu laiku, ir nonācis eh, mūsu diskusiju priekšplānā. Taču jāsaka, ka šo izaugsmi rada tirgi un nevis eh, institūcijas. Tāpēc, ja mēs gribam izaugsmi, ir jāatbalsta tirgi. Ja vēlamies eh, pātrināt infrastruktūras attīstību, palielināt konkurētspēju un pabeigt iekšējā tirgus attīstību, mums ir jāpalielina mūsu mazie budžeti, lai varētu varētu tos virzīt uz nodrīgām investīcijām. Eiropas eh, transporta eh, infrastruktūras savienošanas instruments paredz dažādu infrastruktūru attīstīšanu caurskatāmā veidā, kas nekropļos tirgus un piesaistīs privātos uh, Uh, investorus, nevis izslēgstos radot uh, nevienlīdzīgu konkurenci starp publisko un privāto kapitālu. Protams, ka mums ir vajadzīgs obligācijas, tās ir jāizvērtē pēc pilotfāzes, bet ko mums vajag? Mums ir nepieciešams, lai uh, bankas un institucionāli investori saņemtu mūsu atbalstu, lai mēs varētu izveidot uh, šo te jauno vērtspapīru klasi. Un jāskatās, kā tie nedarbosies tirgu, jo galu galā ir nepieciešams radīt svīru, kas radīs pozitīvu rezultātu par katru iztērēto eiro, jo pienāks laiks, kad mēs tikai uz grantiem vien tāpat nevarēsim paļauties. Turmes kungs. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāri, paldies uh, Hojo kungs. Domāju, ka šajā fāzē ir svarīgi apkārtējās vides kritērija, jo mums ir jāveido infrastruktūra, kas uh, Eh, mūs pietuvinātu klimata sasniegšanas mērķiem un enerģijas mērķu sasniegšanai. Viena no vājajām vietām es eh, sāredzu to, ka šeit netiek plānoti atjaunojumās enerģijas ražošanas avoti un arī Eiropas Savienošanas, eh, infrastruktūras savienošanas projektu ietvaros tiek runāts tikai par struktūrāliem projektiem, tāpēc es nezinu, kā tas virzīsies priekšu. Dānijas enerģijas uzņēmums Daun nesen lielam pensiju fondam pārdeva vēja enerģijas ražošanas pārku. Un tāpēc ir iespēja, ka mēs pasūtam lieliem labiem speciālistiem novērtējumu, pēc tam sasādām projekta tām un veidojam šādus lielus atjaunojumās enerģijas projektus. Es ceru, ka komisija nākamajā budžetā paredzēs tam līdzekļus, lai šādiem projektiem varētu piešķirt arī Eiropas naudu. Paldies! Liels paldies, Faiman kungs! Liels paldies priekšsēdētājiem! Dāmas un kungi! Ziņojums, par kuru mēs pašlaik runājam, iesaka jaunu in finanšu instrumentu, kuram būtu jāveicina uh, Uh, obligāt, uh, projektu obligācija attīstība. Es uz šīm iniciatīvām raugos skeptiski, jo tās palielinās uh, valstu un investoru parāgu slogu, veidojot sabiedrisko infrastruktūru. Šie uzņēmumi jau tagad ir pārmērīgos parādos, un ja mēs viņiem atvieglosim publisko investīciju saņemšanu, lai veicinātu parāda pieaugumu. Es nezinu, vai tas ir solis pareizajā virzienā. Es esmu sagatavojis arī grozījumu priekšlikumu, lai tiktu atspoguļoti atspoguļots problēmas, ko tas varētu radīt attiecībā uz klimatmērķu sasniegšanu. Transporta enerģi, enerģētikas attīstība un klimata pārmaiņas nav tieši saistāms, un Tāpēc šādi neveiksmīgi formulējumi tekstā nebūtu jāiekļauj. Paldies par uzmanību. Yeah. Mārtiņa kungs, jums vārds. Paldies! Vienmēr, kad runā kolēģis Turmes, tas izklausās ļoti gudri, un gribētos, lai tas, ko viņš saka, lielākā mērā ietekmētu Eiropas Savienības politiku. Protams, es eh, piekrītu, ka projektu obligācijas ir saprātīgs risinājums, bet tikai tad, ja tām ir ilgtspējīga virzīga un tad, ja ir eh, rasti politiskie pamati. Ar garantijām tiek nodrošināti riski, kas ir ārpus mūsu kontrolas. Runāšu konkrēti enerģijas uh, revolūcija Vācijā ir nepieciešama 3800 km elektropārvades līdī, bet tās nav iespējams izbūvēt, jo pret to iebilst pilsoņi, kas ir noskaņoti ekoloģiski un zaļi. Un tad mums, uh, kā politiķiem, kaut kas ir jādomā. Varbūt ir jāveido kopīgi koridori, ne tikai uh, ātras dzelzceļa līnijas un plašas joslas interneta pieslēguma tīkli, bet arī šādi elektrotīkli. Tas prasa daudz lielāku plānošanu nekā līdz šim ir uh, bijis pierasts, un uh, to es gribēju jums atgādināt. Paldies, Balčītis kungs! Paldies, priekšsādātāji! godājamo komisāru kolēģi. Vispirms gribēju pateikties uh, savam kolēģim Jērenam Fērmam par viņa milzīgiem pūliņiem un paldies arī komisijai, jo viņi uzmanīgi ieklausījās Eiropas parlamenta ieteikumos sagatavot šādu iniciatīvas projektu projektu obligācijām, kas ir ārkārtīgi svarīgi ieguldījumiem Eiropas infrastruktūrā. Uh, Nu, šim projektam ir ļoti ambiciozi mērķi, un tas ir ļoti būtiski, ja mēs raugāmies uz infrastruktūras projektu attīstību. Ir skaidrs, ka mēs eh, nesasniegsim visus mērķus noteiktajā periodā, jo transporta sistēmai trūkst efektīvu savienojumu, enerģētikas tīkli ir novecojuši un nav pietiekami attīstīti, un eh, tas viss prasīs milzīgas investīcijas Eh, ar valsts un nodokļu maksātāju līdzekļiem to nebūs iespējams izdarīt, tāpēc nepieciešams arī privāts finansējums. Jāņem vērā arī pašreizējais ekonomiskais noskaņojums, kas eh, neveicinās privātā sektora ieguldījumus. Eh, šis projekts runā par relatīvi nelielu summu - 230 miljoniem eiro, tomēr būtu jānogaida, ka tas sniegs pozitīvu iedrošinājumu privātajam tirgumu un uh, veicinās attīstību šajās nozarēs. Tas varētu nodrošināt arī stimulu šo ļoti svarīgo infrastruktūras projektu attīstībai Eiropā, it īpaši izolētos uh, reģionos, kur Eiropas uh, tirgus uh, šo ierobežojumu dēļ nav spējīgs pilnībā funkcionēt. Manneris kundze, vai jūs esat uh, gatava aktā vispirms debakā? Kēra kungs. Piedodiet. Liels paldies! Priekšsādātāji mēs gribējām atzīmēt, ka Eiropas transporta tīkli nav pilnīgi un tāpēc ir eh, svarīgi raudzīties nākotnē. Eiropas infrastruktūras eh, savienošanas projektiem un transporta projektiem ir nepieciešams saglabāt esošo investīciju līmeni Bet uh, vairāk un vairāk dalību valstu saskars ar grūtībām finansēt šādus uh, projektus. Uh, vienlaikus pastāv snaudošs kapitāls, kuru būtu nepieciešams mobilizēt. Ir jāstrādā pie projektiem, kam būtu Eiropas pievienotā vērtība. Uh, 230 eh, miljoni, protams, nav liela nauda, bet tas ir labs sākums. Mēs varēsim sākt finansēt eh, dažus nelielus projektus un tehniskus projektus, eh, lai investīciju aģentūras un kredītreitīgu aģentūras tam, protams, rūpīgi sekos līdzi un vēlāk tas var pārvērsties par lielākiem projektiem. Lielas paldies un tagad man ir skundze. Daudz jau teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropā tiktu veiktas investīcijas labos invest infrastruktūras projektos. Tas ir nepieciešams arī ekonomikas uh, izaugsmas veicināšanai. Nākotnē mums uh, būs nepieciešams mobilizēt uh, aizvien vairāk sabiedrisko un privāto investīciju šādos projektos. Viens no risinājumiem varētu būt tāds, ka mēs eh, varētu izmantot reģionālā fonda līdzekļus. Arī šajā saistībā taču ir nepieciešams attīstīt eh, infrastruktūru, bet viss ir jāskata plašākā kontekstā. Mums nevajag runāt eh, tikai par centrālu Eiropu, bet arī par pārējām Eiropas daļām. Paldies! Mm, sāksim brīvā mikrofona procedūru un pirmā runātāja ir Anģelīlī Kundze. Paldies priekšsādātāji. Projektu obligāciju. Eh, projekts ir ārkārtīgi svarīgs eh, solis, lai veicinātu izaugsmu. Tas ir pilotprojekts, kas varbūt ir eh, uzsākts pārāk piesardzīgi kura mērķis ir piesaistīt 5 miljārdus eiro 27 dalību valstīs, bet jāpaturprātā, ka mūsu galvenais mērķis ir piesaistīt uh, privātos līdzekļus, lai veicinātu Eiropas uh, ekonomikas konkurētspējas pieaugumu un nodarbinātības uh, izaugsmu. Ir nepieciešams novērtēt uh, konkrēto programmu efektivitāti, bet pēc pilotu projekta beigām vajadzētu domāt par ambiciozākiem projektiem, kas ļautu eh, pa īstam veicināt izaugsmu Eiropā. Lielas paldies! Un tagad uh, eh, kaperātīkums, konferātīkums. Lielas paldies priekšsādātājiem! Šorīt mēs dzirdējām Kipras eh, prezidentu, kurš pauda uzticību, eh, kurš pauda atbalstu ieguldījumiem transporta un enerģētikas tīklu jomā, bet ir jādomā arī par to, kāda ir mūsu resursi, tie nav pietiekami. Šādu tīklu attīstību varētu veicināt izaugsmi, bet arī nodrošināt investīciju iespējas privātajam sektoram. Tas savukārt veicinātu nodarbinātību un ilgtspējīgu izaugsmu. Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešami finanšu līdzekļi, un privātais sektors noteikti neiesaistīsies, ja viņi neredzēs, ka dalība valstis nepaveic savu daļu darbu. Domāju, ka šī ir iespēja mums eh, sniegt savu ieguldījumu izaugsmas politikā. Paldies, un tagad vārds Kozlāvskī kungam. Liels paldies priekšsādātājiem. Gribēju apsveikt uh, Ferma kungu, jo viņš ir sagatavojis patiešām interesanta ziņojumu. Es pilnībā jums piekrītu, kad jūs sakat, ka multimodālie transporta koridori ir neaizvietojami, ja vēlamies eh, nodrošināt uh, transporta savienojums ar citām valstīm. Arī enerģijas tīkla izmaksā bargu naudu, tāpēc ir nepieciešams plašāk iesaistīt privāto sektoru. Tas nodrošinās panākums. Uzskatu, ka projekta obligācija ideja ir ļoti vērtīga un to datu sīkāk papētīt. Esmu pārliecināts, ka Pilotu projekti mums sniegs papildu informāciju par privātā sektora reakciju uz eh, šo finanšu instrumentu. Ceru, ka jaunās investīcija iespējas eh, izlīdzinās un likvidēs eh, propor, likvidēs atšķirības starp dalību valstīm. Paldies un vārds tik kalkundzēm. Paldies priekšsādātāji, paldies kom, komisāra. Projekta obligācija pilotfāze būtu jāuzsāk, lai sagatavotos Eiropas infrastruktūras savienošanas uh, instrumentu īstenošanai. Tas ir mūsu visu interesēs. Pilota fāzes uh, finansējums būtu jāsāk 2012. un 2013. gadā, pārdalot citu projektu finansēšanai atvēlēto budžetu. Mēs varētu pārdalīt aptuveni 200 miljoni eiro lielu budžetu un 10 miljoni eiro no 10E budžeta projekta no TNT budžeta. Un uh, šie projekti pilotfāzē būtu viegli īstenojami. Dalībvalstīm būtu nepieciešams nosūtīt pieteikumus līdz 2013. gada 30, 31. decembrim, un eh, pēc 2014. Eh, gada mums vajadzētu gatavoties eh, pienācīgai līdzekļu apguvēju šajā jomā. Paldies, un tagad Paškas kungs. Liels paldies, priekšsādātāji, cienījamo komisāru, Eiropas Investīcija bankas prezidenta. Nav nekādu šaubu, ka Eiropas ekonomikai ir nepieciešama stimula, lai pārvarētu stagnāciju un inovatīvs uh, finansējuma modelis transporta un enerģētikas tīklu jomā varētu palīdzēt uh, ātri īstenot šos projektus un veicināt ekonomikas progresu. pilota fāzē veiktais novērtējums nodrošinātu to, ka mēs uh, šos uh, projektus īstenojam apzinīgi, tāpēc ir nepieciešams, lai komisija sadarbotos ar uh, kvalificētiem ekspertiem, nodrošinot to, ka šī sistēma ir efektīva ef un saistīta ar pavisam minimāliem riskiem mm šeit neiet runa par papildu līdzekļu piesaisti, bet par līdzekļu izmantošanu tādos projektos, kas sniedz spēļņu. Paldies, priekšsādātāji. Pašlaik ir nepieciešams stimulēt investīcijas transporta, enerģētikas un IKT nozarēs. Es Es domāju, ka iniciatīva Eiropa 2020 ietvaros un uh, projektu obligāciju izdošanas rezultātā izdosies piesaistīt no privātā sektora investīcijas, un tas būtu jādara pēc iespējas drīzāk, lai atjauninātu Eiropas ekonomiku. Pilota stadija ļoti noderīga, jo tas palīdzēs uh, investoriem izprast, eh, kāda tad ir šī, šo projektu obligāciju struktūra un kā tas viss darbojas. Līdz ar to viņi arī varēs izvērtēt instrumentu liederību pirms tas sāk darboties kopumā. Un līdz ar to obligācijas kļūs uzticamāks un eh, risks investoriem samazināsies. Pēdējo gadu laikā Eiropas Investīcija banka ir sniegusi atbalsti manai valstī vairāk nekā 3,8 miljārdu eiro apmērā infrastruktūras projektiem. Paldies! Paldies, un tagad Hojer kungam vārds. Much, Paldies priekšsēdētāji! Paldies Eiropas parlamenta deputātiem par uh, plašo vienprātību un atbalstu šai iniciatīvai. Un mūsu bankai, kas spēlēs ārkārtīgi nozīmīgu lomu īstenojot šo iniciatīvu. Uh, Tas būs ļoti ambiciozs projekts un darbs pie tā sāksies šobrīd. Mums ir ārkārtīgi uzcītīgi jāstrādā un jābūt arī ļoti izšķirīgiem tajā pašā laikā. Un tas būs tāds pārbaudījums, un es esmu pārliecināts, ka banka būs gatava uh, piedalīties eh, šajā te godīgajā un ļoti būtiskajā pārskatīšanas procedūrā relatīvi īsā laika periodā, jo mēs vēlamies, lai šis instruments darbotos veiksmīgi. Un tas nozīmē, ka mums ir jāspēlē ar atklātām kārtīm, mums ir jābūt ārkārtīgi precīziem, jānosaka ļoti skaidra kritērija, kas tātad tiks arī izmantoti, lai izvērtētu šī instrumenta veiksmi. Viena no Eiropas investīcija bankas priekšrocībām ir tāda, uh, ka tā nav tikai investīciju banka ar kvalificētiem darbiniekiem. Tajā pašā laikā tā ir banka, kas var ieguldīt savu darbu, balstoties uz ļoti dziļām ekspertu zināšanām, inženierijā un zinātnē, un tas ir ļoti nepieciešams daudzos gadījumos arī šajā ziņā, jo, ja mēs vēlamies uh, īstenot savus principus, un ja ir nepieciešams pārbaudīt tos projektus, kas ir iesniegti, tad ir jādomā gan par tehniskajām iespējām, gan par finansējumu un citiem aspektiem, un tieši to EIB garantēs šajā procesā, un tad viņi vērsīsies atkal pie jums un ziņos. Tomasam pavisam noteikti ir taisnība tad, kad viņš saka, ka attiecībā uz eh, projekta obligāciju garantijām enerģētikas ražošanas finansēšana kā tāda šobrīd nav iespējama. Man arī man žēl par to. Mums ir jādomā par eh, struktūra fondu līdzekļu un citu fondu līdzekļu pārorganizēšanu tādā vieglākā veidā, un es eh, iedomājos, ka varbūt, ka dažas aktivitātes varētu Eh, mainīt, bet te ir jāiesaista, protams, parlamenta padomu un komisiju, tāpat arī banka. Jebkurā gadījumā banka ļoti aktīvi turpinās darboties eh, vēja enerģijas ražošanas veicināšanā un citos projektos. Vēl pēdējais vārds par riskiem, dāmas un kungi. Protams, projekta obligāciju iniciatīvas eh, gadījumā EIB garantēs tikai līdz 20% no šī parāda. Mēs ne, tātad ne, ne, uz spēles netiks likts uh, pašu kapitāls. Un tāpēc ļoti būtiski uh, Un tas ir ļoti būtiski, jo kredīta veicināšana nav simtprocentīgi garantija privātam sektoram. Privātā sektora risks joprojām ir labākais veids, lai panāktu, ka projekti, kas tiek izraudzīti, ir saprātīgi gan no ekonomikas, gan no finansiālā viedokļa. Tā kā es domāju, ka tā būs daļa no projekta obligācija iniciatīvas veiksmes. Paldies, Rēna kungam vārds. Thank you, President. Uh, honorable... Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es varu piekrist eh, prezidentam Hojer kungam un es vēlos pateikties jums par šīm ļoti labajām un konstruktīvajām debatēm. Paldies jums arī par eh, stingro izteikto atbalstu projektu obligāciju iniciatīvai Eiropa 2020, kur pamatīdeja ir stimulēt privātās investīcijas lai dalītos ar šo publisko risku iesaistot procesā komisiju un Eiropas investīciju banku. Te ir runa par lielām investīcijām infrastruktūras sektorā. Tagad ir ļoti būtiski kļūt konkrētākiem, tad, kad ir pieņemts, pieņemts šī iniciatīva un komisija un EIB parakstīs sadarbības līgumu, cik vien drīz tas būs iespējams pēc tam, kad jūlijā padome pieņēmis šo te priekšlikumu. Es saprotu, ka Eiropas Investīcija banka jau ir saņēmusi dažādus uh, ieinteresēto ziņojumus un ir uzsākti jau vairāki projekti transporta un komunikāciju jomā, lai varētu pēc iespējas drīzāk ķerties klāt iniciatīvas īstenošanai. Protams, jūs zinat, ka pilotu fāzē budžets ir tikai 230 miljonu eiro, un tas nozīmē, ka mums šī pilotu fāze vai izmēģinājuma fāze ir jāizmanto, lai panāktu, ka investīcijas un izaugsme tuvāk nākamajā daudzgad finanšu schēmas ietvaros palielinās attiecībā uz uh, energo drošību, uz zaļo izaugsmi, transportu. Un uh, šajā izmēģinājuma fāzē tātad ir um, jābruģē ceļš šo būtisko mērķu sasniegšanai. Kas attiecas uz projektu obligācijām, kā Eiropas uh, Savienojuma instrumenta kontekstā, tad jāsaka, ka arī tas ir ļoti būtisks eh, punkts nākamajā eh, daudzgad finanšu plānā. Godātie deputāti, saistības, ko uzņems dalībvalsts un Eiropas Savienība kopumā, lai vērstos pret šā brīža krīzi un uh, eh, iedzīvināt izaugsmi, ir ļoti būtisks, jo Katra Eiropas Savienības iedzīvotāja labklājība ir atkarīga no Eiropas Savienības labklājības kopumā. Ņemot vērā smagās eh, dalībvalstu debatas par politikas pastākumiem, ir ārkārtīgi būtiski nodemonstrēt Eiropas sniegto labumu tādā pavisam konkrētā veidā, lai mūsu iedzīvotāji to redzētu un saprastu, un tas ir jādara pēc iespējas drīzāk. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc projekta obligācija iniciatīva ir ārkārtīgi būtiska mūsu kopējās izaugsmas stratēģijas sastāvdaļa. Paldies! Finally, Mr. Fell. Paldies, aicināšu referentu Fārmu kungu. Es atvainojos ar priekšsādātāju kungs Mavro Jānis kungs, vispirms pārstāvot padomu. Prezidenta. Godātais priekšsādātā kungs, deputāti. Atsevišķi viedokļi bija atšķirīgi no vairākumu. Es arī tos respektēju. Tanīpat laikā uzskatu, ka šis ir viens no tiem retajiem brīžiem, kad mums ir ārkārtīgi plašs konsensus attiecībā uz ļoti novatorisku pieeju. Un tādēļ gribu jums visiem pateikties par šīm ļoti konstruktīvajām debatēm. Daži deputāti teica, ka 230 miljoni ir maz, maza summa. Taču, kā es teicu ievadrunā, šī, šī summa tiek uzskatīta kā tāds, par tādu kā magnētu, kas varētu piesaistīt daudz lielākas investīcijas. Vairāki no jums teica, ka esat ļoti rūpīgi jāizvēlas projekti. Ar jums es pilnībā piekrītu. Bez tam piekrīt arī tam, ka jānodrošina Eiropas papildu vērtības vai pievienotās vērtības panākšana ilgtermiņā. Paldies komisāram Rēnam un Eiropas Investīcija bankas priekšsādātājiem par to, ka viņi sniedz apliecinājumus šajā jomā. Piekrīt arī tiem deputātiem, kas uzsvēra to, cik ļoti svarīgi ir izvērtēt projektus. Protams, tas ir ļoti svarīgi. Nākamie soļi būs ļoti svarīgi. Pēc tam, kad parlaments un padomu būs apstiprinājuši tekstu, mēs varēsim uzsākt izmēģinājumu fāzi. Mēs vēlamies, lai projekti tiktu finansēti pēc iespējas drīzāk, un tad varēsim izvērtēt, kā tirgus dalībnieki saņem šo iniciatīvu praksē. Būs ļoti svarīgi, lai komisija un Eiropas investīcija banka turpinātu uzturēt ciešu dialogu gan ar Eiropas parlamentu, gan padomi šajā agrīnajā fāzē. Ir ļoti svarīgi arī daudz ko mācīties no izmēģinājuma fāzes. Eh, šīs mācības ir jāņem vērā, gatavojot otro projektu fāzi. Paldies, un tagad vārds referentam Fārma kungam. Thank you, Chair. Uh... Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies par šīm ārkārtīgi interesantiem debatēm. Nobeigumā vēl tikai daži komentāri. Pirmkārt, par to, cik nepieciešams ir šis instruments. Manuprāt, investīcija nepietiekamība ir viena no lielākajām problēmām Eiropā, un tā nav pagaidu problēma, tā ir struktūra problēma. Patreizējā krīze vēl daudz sarežģītāk padara šīs situācijas izmainīšanas iespēju. Tieši tādēļ mums ir nepieciešami jauni papildus finansēšanas instrumenti. Kāda veida projekti tiks finansēti? Piekrītu Hojer kungam, ka mm, ir nepieciešams vērst uzmanību lielākoties uz tirgus attīstību. Paldies Hojerkungam, ka viņš norādīja, ka ir iespējama arī plašāka projekta perspektīva nākotnē, kad šis instruments varēs tiks izmantots arī cita veida projektiem. To ir labi zināt. Par kritērijiem Turmes kungs un daži citi šeit teica, ka varētu būt arī citi kritēriji, piemēram, atjaunīgās enerģijas projekti un tā tālāk. Es esmu atvērts šādām idejām. Debatēs par DFS un citādiem permanentiem instrumentiem Ehm, runājot par tiem, mēs varētu šīs idejas ņemt vērā. Manuprāt, galvenās debatas šodien koncentrējas ap riskiem. Daudzās dalību valstīs, arī manā dalību valstī, ir tāda kā negribība pieņemt šo iniciatīvu. Taču es zinu, ka šīs debatas viņu bažas ir mazinājušas. Mēs neuzņemsimies nekādus nevajadzīgus riskus, izmantojot un tērējot nodokļu maksātāju naudu. Vai mēs varam socializēt risku un privatizēt pēļņu? Nu, ja ar šīm garantijām mēs varētu mobilizēt resursus, ko citādi mēs nevarētu mobilizēt, kas citādi būtu kādos seifos vai nonāktu spekulantu tirgos, tad es domāju, tas būtu ļoti labs ieguvums visiem nodokļu maksātājiem. Riski ir ierobežoti, nav iespēju pie, eh, ar šiem te riskiem vainot citu veidu tirgus. Ja mums nav citas izvēles, tad 230 miljonu ieguldījums plus 230 miljonu pievilkums, mm, tas jau ir labi, bet iespējams, ka tas varētu mobilizēt miljardiem eiro, ja tas būs pietiekam novatorisks instruments. Nu, beigumā gribu pateikties kolēģiem Milzu paldies budžeta komitejai, budžeta komitejas sekretariātam, kas ļoti labi pastrādāja, un liels paldies arī visiem maniem darbiniekiem, kas man palīdzēja. Paldies! You, uh, paldies Farmkungam, paldies komisāram, paldies Hojerkungam, Mavru Jānis kungam un visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Debasts par šo jautājumu līdz ar to ir beigušās un balsosim par to rīt.